Godātie kolēģi, sāksim sēdi, lūdzu. Man ir liels prieks sveikt mūsu vidu Milī kungu. Es viņu apsveicu ar jūsu pilnvaru paplašināšanu. Jūs tagad kopš 1. septembra esat ģenerāla direktors Eiropas jūras drošības aģentūrā. Jums ir vienmēr bijusi laba sadarbība ar manu komiteju, un jau esat mūs iepazīstinājis janvāra sanāksmē ar jūsu plāniem šim gadam, un tagad mēs ar interesi uzklausīsim jūsu uh, nākotnes redzējumu, jo jūs tagad esat šīs aģentūras vadītājs. Es dodu jums vārdu, tagad jums ir iespēja pastāstīt par to, ko esat iecerējis uh, nākotnē, un pēc tam notiks diskusijas ar zālē esošiem deputājiem. Lūdzu, vārds jums. Uh, Madam Prezidente. Prieksēdētājs kundze, paldies, paldies par jūsu ievadu vārdiem. Godātie Eiropas parlamenta deputāti, cienījamās dāmas un kungi. Man ir ļoti liels prieks pateikties transporta komitejai, ka man ir iespēja jūs iepazīstināt ar jaunāko notikumu attīstību aģentūrā. Un kā arī par mana e, mandāta paplašināšanu šobrīd strādāju kā EMSA izpildu direktors. Un mūsu, direkt, mūsu diskusija turpināšanās ar Eiropas parlamentu EMSA aģentūrai būs e, aktualitāte arī turpmāk. Kad janvārī uzstājos jūsu komitejas sēdē, es e, parādīju līdzīgas slīdītes, kurā runāju par 17. gada uzdevumiem un izaicinājumiem. Šie uzdevumi un izaicinājumi nav īpaši mainījusies, un Eiropas e, sadarbība e, robežu apsardzībā uz jūrām joprojām ir mūsu galvenais uzdevums. Un tam mums bija jāpieņem darbā jauni darbinieki, un šobrīd mēs pieslīpējam mūsu aktivitātes pēdējai notikuma attīstībai. Pēdējā laika migrācijas krīze ir pātrinājusi vairāk likumdošanas aktu pieņemšanu, kas eh, ir aktualizējis un arī vērsis starmešu gaismu uz jūras robežu aizsardzību. Un jūs redzējat šeit, eh, ko mēs darām. Mūsu uzdevums ir atbalstīt citas institūcijas un aģentūras. Pār par 300 dažādu vienību organizāciju šobrīd nodrošina robeža aizsardzības jūrām Eiropas Savienībā, un ik viena no šīm organizācijām dod savu artavu, lai nodrošinātu Eiropas robeža aizsardzību. Un, ņemot vērā visu iepriekš minēto, es esmu ļoti pateicīgs Eiropas parlamentam, ka tas atbalstīja pilotu projektu izveidot Eiropas jūras aizsardzības vienību. Ideja sākās 16. gadā un jūnijā Lisabonā organizētajā konferencē mēs tālāk noslīpējām uzdevumus. Šajā konferencē piedalījās arī Eiropas parlaments. Uh, Pilota projektā bija paredzēts e, izvērtēt komisijas piedāvātos mehānismus un kā tas sasaucas ar Eiropas robežpakotni. Ideja bija e, savietot kopā EFKAS, EMSAS un Frontex trīs aģentūru aktivitātes un citas iesaistītās puses un nodrošināt tehnisko sinerģiju starp dažādām dažādiem krasta apsardzes momentiem. Un pavisam drīz mēs e, tran, libe Un vēl trešajā komitejā prezentēsim šī pilota projekta sekas. Doma ir uzstāties komitejās novembrī, šā gada novembrī. Sīkāk par šo projektu. Projekts bija kā politiskas, tā rīku iedibināšanas dabas, kā turpmāk šiem aģentūrām sadarboties. Aģentūras ir izstrādājusi koordinācijas mehānismu, lai sasniegtu pēc iespējas labākus rezultātus sinerģijas veiksmīgākā izmantošanā Eiropas atbildīgo iestāžu rīcībai krasta apsardzē. Sākot no 18. gada, visu trīs aģentūru darba programmā būs iekļauta kopīga teksta nodaļa, kurā tiks izvērtētas prioritātes turpmāko gadu sadarbībai krasta apsardzes jomā. Konkrēts piemērs šobrīd notiek, šobrīd šajā pēcpusdienā, un eh, šobrīd eh, vidusjūrā viens naftas tankuģis, kurš vairs savas eh, funkcijas nepilda, eh, veica eh, palīdzības darbus un pārbaudas darbus zvejniecības kuģu flotei. Mēs vēlamies izveidot jaunu Eiropas Savienības vienību, kas nodrošinātu dažādu uzdevumu veikšanu uz jūrām citu starpā drošas navigācijas pasākumus, meklēšanu un glābšanu, krastu apsardzību, flošu pārbaudi un citas darbības. Tas jau šobrīd notiek. Tas būs jauns pakalpojumu modelis dažādām institūcijām un piedāvās savus pakalpojumus brīdī, kad e, šo pašlidekļu rīcību būs atrunāta ar konkrētiem likumdošanas aktiem. Bet uh, šo pakalpojumu labākā īstenošanā ir zināmas eh, problēmas, un tomēr mums ir izdevies pierādīt, eh, ka jau šobrīd šī inovatīvā pakalpojuma pievienotā vērtība ir ļoti liela, un e, maijā Spānijā mēs to konkrēti demonstrējām. Neliels video klipiņš.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 uh, confirmed, moving two nautical miles uh, south. This first demonstration is anti-smuggling. Un uh, šis ir pirmais uh, mm, Tātad tas ir ātrgaitas uh, kuģis, ko mēs uzraudzījām. Aha, un mēs redzam, ka no kuģa kaut kas tiek mests laukā. Tātad cīņa pret noziedzīgām darbībām. Otrs piemērs kurā mēs redzam, ka arī notiek kontrabandas pasākumi. Sí. A la MAC, a la MAC de control. ¿A la MAC? Eh, sí, ya tenemos el vídeo de nuevo. And the third one is uh, oil. Un trešais ir. Now it's time to Then there is uh, SOLAS issue, safety of life was, uh, at sea, man overboard. Glābšanas pasākumu demonstrācija. And then uh, lastly, uh, fisheries control detection and monitoring. Un visbeidzot, uh, zvejniecības floša uzraudzība un pārvaldība. Aquí lo malo que tenemos nosotros que podemos dar las coordenadas, pero solamente This is only to demonstrate what Tas bija tikai, lai demonstrētu, kāda veida informāciju mēs iegūstam no pašlidekļiem, kas automātiski nonāk mūsu datubāzē. Okay, then we can continue with. Turpināsim. Un nākamā slīdīte. Tur algoritma veidā ir parādīta mūsu tālākā darbība, un tas ir tetis. Mēs atbalstam CIP inspekcijas, un pagājušajā gadā 18 tūkstoši pārbaudas tika veiktas tetis sistēmas ietvaros, un 16 e, tūkstoši šādu pārbaudžu tika veiktas dalību valstīs. Šis modelis skaidri parāda, ka Eiropas Savienības likumdošanas īsten, īstenošana citu starpā arī sēra direktīvas izpildē un ostu pārbaudē tika veiktas desmit tūkstoši pārbaudas. Vēl bez tam, pirms piecām nedēļām, 7. augustā, aģentūra e, sāka piemērot saskaņā ar Digi klim, klima prasību jaunu lietotni. Mūsu sistēma ļauj tiem uzņēmumiem, kuri izmanto lielos eh, kūģus, eh, piemērot regulas prasības. Mēs uzskatām, ka tas eh, samazinās siltumnīcas gāžu izmešus no jūrniecības nozares. Šī MR sistēma ļaus uzņēmumiem sadarbībā izveidot uzraudzības plānus pagaidām uz brīvprātības pamatiem un emisa, ziņu, emisa ziņojums tālāk nodosim komisijai kā arī atbildīgajām valstu iestādēm. Izmantojot informāciju, kas būs nosūtīta komisijai, tā savukārt katru gadu nopublicēs, cik daudz ik viens kuģis ir izmantojis degvielu, kāda ir izmešu rādītāji un citus datus. Pirmo reizi Eiropas vēsturē mēs esam izveidojuši sistēmu, e, kurā savus datus ievadīt varēs arī nozare. Un tagad e, ļoti aktuāls jautājums par bēgļiem. Pēc pāris nedēļām EMSA organizēs Eiropas Savienības e, darba grupas E, darba grupas tikšanos Norvēģijā. Mēs esam gatavi sadarboties ar atbildīgajām iestādēm, mēģinot pārbaudīt dažādus rīkus. EMSA komisija, EFTA valstis, dalību valstis, visas sēdīsies pie saruna galda, lai simulētu negadījumu un lai atrunātu to, ko katrai iestādē vajadzētu darīt. Uh, lai nodrošinātu drošību un vidas aizsardzību. Un eh, iepriekšējo divu sarunu rezultātā mēs esam sagatavojuši konkrētu rīcības dokumentu, kurā ir vairāk ieteikumi. Eiropas jūras transporta vienotās telpas izveida ir svarīgs solis uz priekšu, bet, lai to īstenot, ir nepieciešama visu iesaistīto pušu iekļaušana. Uh, Komisija kopā ar astoņām dalību valstīm un arī ar nozari vēlas pārbaudīt e-manifesta ideju, un mēs vēlamies izveidot Eiropas jūras vienotā tirgus modeli, kas eh, ļautu kuģiem pašiem savā starpā apvainīties ar adekvātu informāciju, kas nepieciešama navigācijai. Joprojām šodien kuģniecībā ir ļoti daudz administratīvās nastas, ir ļoti daudz dubultas atskaitīšanās, kas eh, prasa gan lielus resursus, gan arī paģēra daudz laika. Protams, eh, lai panāktu rezultātus, mums vēl ir daudz jādara. Kopernikus jūras uzraudzības eh, pakalpojums, ko EMS ir sākus izpildīt, nodrošina satelīta uzraudzību un ļauj labāk uzraudzīt to, kas notiek jūrās. Pakalpojums tika izveidots, lai autorizētiem lietotājiem ļautu īstenot veselu virkni pasākumu, tajā skaitā saistītiem ar drošību, ar zvejniecību, ar vidas momentiem un līdzīgi. Šī pakalpojuma izmantošanas pieaugušā interese ļauj mums domāt, ka interese par jūrās notiekošo tikai aug. Un Kopernikus pakalpojumi šobrīd ir pie, būs pieejami līdz 20. gadam, un parlamenta ieguldījums būtu vērtīgs arī saņemt pēc šā eh, daudzgad finanšu gada eh, schēmas eh, finansējumu. Nākamais posms ir Eh, jūras piesārņojuma samazināšana dažādu naftas negadījumu dēļ. Šobrīd mūsu rīcībā ir 17 savākšanas kuģi un aģentūra nodrošina diva veida pakalpojumus. Ir eh, pakalpojumi ar adekvātu aprīkojumu un eh, ir arī vēl bez šiem 17 kuģiem citi pa pakalpojumi. No šā gada janvāra uh, Mēs esam iedibinājuši dažāda veida uh, rīkus, un, piemēram, Ravenā ir uh, punkts, kas uh, pārskata visu Adrijas jūras līci, un tad ir līdzīgs punkts Baltijas jūrā un arī Ziemeļjūrā. EMSA ir sasniegusi jau daudz, un var teikt, ka tā ir nobriedusi spēcīga organizācija ar, ar kontaktiem visā pasaulē. Un eh, mēs eh, jau šobrīd varam piedāvāt tehnisku palīdzību Eiropas kaimiņu valstīm, tādējādi nodrošinot labāku drošību un labāku vidas aizsardzību Eiropas Savienības ūdeņos. Mēs eh, regulāri tiekamies ar trešo valstu pārstāvjiem, un ir interesanti saprast, ka Eiropas Savienības kooperatīvais un unikālais skatījums uz drošību uz jūrām tiek atzīts arī citur. To augstu vērtē Eiropas komisija, un tas skaidri parādās arī EMSAS vienotās pieejas dokumentā. EMSA rīki palīdz Eiropas Savienības izglītības programmām un citām. Un visbeidzot vēlētos uzsvērt eh, to, kāda ir bijusi mūsu aģentūras ārējās izvērtēšanas rezultāti. Pārsteigumu par šo izvērtējumu, kas eh, tika veikts 16. un 17. gadā. Vispārējais novērtējums ir ārkārtīgi augsts uzsvarot, ka EMSA ir devusi būtisku ieguldījumu, lai nodrošinātu Eiropai drošākas jūras un lai palīdzētu dalību valstīm cīnīties pret jūru piesārņojumu un eh, lai dotu tādu pievienoto vērtību Eiropas līmenī. Šo ziņojumu ar to varat iepazīties mūsu mājaslapā un eh, EMSA šā gada novembra valdes sēdē pieņems savas rekomendācijas balstīts uz šo izvērtējumu. Tātad eh, EMSA darbojas labi un veiksmīgi. Paldies par jūsu uzmanību un esmu gatavs atbildēt uz jūsu jautājumiem, ja tāda būs. Merci beaucoup. Liels paldies, Milī kungs par šo prezentāciju. Jūs runājāt gan par vides aspektiem, gan tehniskiem aspektiem, gan starptautiskiem aspektiem, ja tā varētu teikt. Pirms dodu vārdu mūsu uh, ETP koordinatoram Vimam Vandekampam, es gribētu uh, apsveikt mūsu komitejas sēdē delegāciju, kurā ir pārstāvēti menedžeri. Sveicam jūs mūsu transporta komitejas sēdē. To saka šis komitejas priekšsēdētāji. Tagad uzsāksim debates. Uh, kurām būs nozīme. Uh, jūrlietas uh, ļoti attīstās šobrīd, gan digitalizācija notiek, gan ar vidi saistīti jautājumi. Tātad 70% preču tiek pārvadāti pa ūdens ceļiem, un šeit ir arī ģeopolitiski izaicinājumi, kuri kļūst arvien nozīmīgāki tā, arī jaunās tehnoloģijas attīstās, bezpilota lidmašīnas droni arī varbūt pārvadās nākotnē krāvas, jo šī attīstība ir ļoti strauja. Un tagad vārds Vimam Vandekampam. Liels paldies, priekšsēdētājs kundze. ETP grupas vārdā gribētu apsveikt uh, un sveikt mūsu vidū Mirle kungu. Apsveicu jūs ar pārvēlēšanu amatā un veiksmi darbā turpmākajos gados, strādājot šajā tiešām fantastiskajā aģentūrā. Priekšsēdētāji, kā redzat, uh, esmu šeit viens pats, jo kolēģi no Portugāles, Spānijas, Francijas un Grieķijas jau dodas mājup lai redzētu, kā EMSA, jūras drošības aģentūra, strādā praksē. Tādēļ, diemžēl, um, tikai man ir iespēja šodien šeit piedalīties un izteikties. Uh, arī ir valsts svētki, zinām, ir rītdien. Es atvainojos uh, kolēģu vārdā, bet mēģināšu runāt par, pēc iespējas par vairāk, plašāku jautājumu klāstu. Gribētu jautāt par praksi attiecībā uz patvērumu meklētāju uzņemšanu. Vai jūs kā aģentūra patiesībā sastopaties reāli uz vietas ar bēgļiem un patvēru meklētājiem, vai tie, tā, tas ir Frontex pienākums un citi dienesti, kas to dara? Vai jūsu um, transpo, jūras transporta līdzekļi kādā veidā ir iesaistīti, jo uz papīra tas ir viens, bet uh, Uh, šeit mēs runājam par milzīgām uh, cilvēku ciešanām, tādēļ es gribētu zināt, ko EMSA dara reāli tad, kad tas notiek. Un arī šajā sakarā gribētu jautāt, kāda jums ir sadarbība ar citiem dienestiem, piemēram, Ziemeļāfrikas reģionā. Kādas ir jūsu attiecības ar uh, jūras spēkiem uh, Marokā un arī, protams, Lībijā, jo Lībiju atbalsta Eiropas Savienība, Itālija arī, lai viņiem būtu iespēja tomēr labāk mēģināt kontrolēt situāciju. Esam redzējuši sekojušu situāciju. Ja būtu sadursme starp uh, jūras spēkiem un, piemēram, ārstiem bez robežām, kas notiek šādā gadījumā, kādā veidā jūras uh, drošības aģentūra iejaucas, jo no vienas puses nevaram ļaut cilvēkiem noslīgt tajā pašā laikā, nevaram uh, pieļaut, ka tā uzreiz kļūst par biļeti, kad cilvēks tiek uh, paņemts un nogādāts Eiropā. Nu, tik tālu par patvērumu. Tālāk par vides aspektiem runājot. Jūs jau norādījāt, ka um, mums jādomā par uh, dažādiem uh, aspektiem, tajā skaitā arī um, globālā situācija vides jomā. Un šeit gribētu jautāt par uh, plastmasas materiāliem uh, vidusjūrā un vai tikpat izplatīta šī problēma ir arī uh, Klusajā okeānā, Atlantijas okeānā, vai tas pats notiek Baltijas jūrā, kas tad ir tie lielākie piesāņotāji, vai tie ir kuģi, kas uh, vienkārši izmet savus atkritumus uh, um, jūrā, vai, tā, tomēr, vai šie atkritumi tomēr nonāk ūdeņos no sauszemes. Mille kungs ir uh, liels diplomāts, tad, kad viņš runā par vienoto jūras uh, un, un, un Eiropas ūdeņu telpu. Uh, um, par to, ka vajadzētu visiem rīkoties uh, vienādā tempā, bet tas tā ļoti diplomātiski, jo dalībvalsts, tajā skaitā arī mana valsts, Nīderlanda, šobrīd uh, šeit, uh, šajā jomā dara dīvainas lietas. Kādēļ tā vai šis uh, priekšlikums uh, vai šie uh, piedāvājumi nav pietiekami pārliecinoši, nu, vai varbūt tas ir kompetenci jautājums. Šeit ir gan policijas spēki iesaistīti, gan muitas spēki iesaistīti, un dalībvalsts reizēm ir tā visai nacionalistiski noskaņotas, tomēr šajā vienotajā jūras uh, telpā tam ir piesaistīts ļoti daudz finansējumu, un mēs runājam arī par ITS projektu, kas, diemžēl, šķiet uh, tomēr kaut kādā veidā nespēja sākties. Tālāk, Kopernikus, jā, es dzirdēju jūsu argumentus un jūsu teikto, jūs jau iepriekš esat to arī norādījis, ka reizēm Eiropas Savienība ir populārāka ārpus tās robežām nekā Eiropas Savienības iekšienē. Ja mēs paraugāmies jūsu, uz jūsu kontaktiem ar Filipīnām un citām trešajām valstīm, tad, nu, jāsaka, nedaudz skumji. Tomēr es teiktu, iesim uz priekšu, jo galu galā tas ir zināma veida Eiropas Savienības eksporta produkts. Paldies! Liels paldies Vinam, Vimam Vandekampam. Tagad vārds Mēsners kundze. Paldies priekšsādātāji. Vēlos arī sirsnīgi pateikties liberāļu frakcijas, tas ir grupas vārdā par prezentāciju. Diem, eh, jā, man eh, ļoti, jūsu stāstījums bija ļoti interesants. Man arī ir pāris jautājumi. Vims Vandekams jau izteica virkni idejas par uh, Uh, krasta apsārdzes un vēgļiem es nejautāšu, jo jums jau pajautāju, bet tagad par droniem. Vai jums uh, sen jau tie ir, uh, tiek izmantoti vai ir konkrēti rezultāti, izmantojot dronus novērošanai, vai tos izmanto arī dalība valstis, un vai to finansē tikai jūsu aģentūra vai dalību valsts piedalās, jo tas ir dārgs prieks. Tālāk uh, atbalsts kuģu inspekcijai. Vai uh, tas ir tikai no šā gada augusta uh, ieviests, vai uh, tas pastāv jau iepriekš? Tāpat ir direktīva par uh, ostas uzņemšanas uh, iekļūšanu iekārtām, um, un uh, es, uh, ir zināms, ka au, Baltijas jūrā uh, ar sēru piesārņotie notiek ūdeņi tiek izgāsti jūrā un nevis nodoti pārstrādei ostās. Un eh, es zinu, ka eh, man ir jautājums, vai šādu piesārņojumu arī var konstatēt novērojumus veicot, jo, piemēram, eh, naftas plankums var redzēt un, un citu piesārņojumu. Tālāk par šo vienoto lodziņu, ja tā var teikt, single window, tas ir uh, process, kurā tiek spērti mazi solīši uz priekšu. Uh, jautājums arī par dubulto ziņošanu kuģu satiksmē. Kas ir uh, šis cēlonis, kā mēs šo procesu varam uzlabot un vienkāršot, jo šim single window tam tad vajadzētu atvieglot situāciju un kā tas uh, um, sasauc ar dubultu uh, atskaitēm. Un tālāk Kopernikus un uh, jūru uzraudzība Es redzēju prezentācijā, šis izstrādājuma katalogs bija prezentēts. Es gribētu zināt, kas tajā ir iekļauts konkrēti. Paldies! Paldies, Meisners kundze! Kilonēns kundze, vārds jums! Kiitoksia. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies, eh, izpildu direktoru kungs, paldies par jūsu ievadvārdiem, un arī es vēlētos jums novēlēt Somijas delegācijas vārdā veiksmi turpmākajā darbā, jo darbs jūs priekšā ir izaicinājumiem pilns veiksmi jums. Bet uh, otrs svarīgs jautājums, kas parasti parādās un kas bieži vien arī mani nodarbina, ir runājot par dalību valstu rīcību, ko tām vajadzētu darīt, un tad jūs stāstījāt par EMS darbību, un mans jautājums. Cik daudz ir koordinācijas starp dažādām rīcībām, par daža, starp dažādiem pētījumiem, un kā jūs EMSā darbojaties? saistībā ar dalību valstu paveikto, tātad ko jūs varat tā kā pavēlēt dalību valstīm un ko dalību valsts var darīt bez jūsu rīcības? Kāpēc šis jautājums? Bieži vien man šķiet, ka resursi netiek piešķirti pietiekami un tajā pašā laikā bieži vien rīcības dubultojās un dalību valsts tā īsti nezina, ar ko tad EMS nodarbojas. Monsieur Kistelor, c'est à vous. Paldies, Kits Taylors tagad. Oh, well, uh, thank you very much. Lielas paldies. Man būtu trīs jautājumi Milī kungam. Prieks jūs redzēt. Tas gan nebija viens no jautājumiem. Pirmais jautājums. Vai varētu saņemt jūs prezentācijas kopiju, lūdzu? Otrais jautājums. Es nezinu, jūs zināt vai nē, bet pirms dažām nedēļām, kādā svētdienā, bija novērojama toksiska migla, kas nāca no uh, jūras Anglijas dienvidu piekrastē, un 150 mani vēlētāji devās uz pludmali. Tā bija ļoti jauko diena, ko pavadīt pludmalē, bet, diemžēl, šī, parādījās šī, šī toksiskā migla. Uh, šī dūmaka, un viņa nonāca slimnīcā mm, ar elpošanas problēmām, saslimā, cilvēki jutās tiešām slikti. Tad ja gribētu jums jautāt, Mielī kungs, vai jūs varat mums palīdzēt, uzzināt, izsekot, kāds bija šīs dūmakas un piesārņojuma avots? Un noskaidrot, kas ir, kas ir tie atbildīgie par šo problēmu. Un vēl tā kāds jautājums, varbūt nedaudz ne par tēmu, bet uh, būsiet varbūt pamanījuši, ka Briti plāno izstāties no Eiropas Savienības. Un, run, un uh, ko jūs kā izpildirektors uh, domātu, kāda būs ietekme tam, ka Briti izstāsies, kad nu izstāsies? Paldies! Merci, monsieur Kistela. Paldies, uh, Taylor kungs. Jā, šis uh, temats arī ļoti interesē mūsu komiteju saikne starp jūras nozari un sauciet lietas īstajā vārdā, Taylor kungs, Brexitu. Un uh, mēs uh, Tātad zinām, ka apvienotā karaliste ir jūsu aģentūras uh, dalībniece, ka tā izstāsies, tam būs arī ietekme uz budžetu. Un kā jūs zināt, mēs vedām sarunas jau par budžetu prognozēm nākamajiem gadiem. Jautājums, vai jūs jau esat uh, paredzējuši, kādas varētu būt Brexit sekas, tā skaitā budžeta jomā? Tas ir mans pirmais jautājums tālāk par jūrlietām. Mēs nerunājām nemaz par, piemēram, prāmjiem, kas eh, notiek tad, kad eh, tie izbrauc no eh, kopienas ūdeņiem, vai esat prognozējuši, kas notiks tālāk šī jūrniecības nozare ir tāda, kas attīstīsies arī turpmāko gadu laikā, vai ir jau kaut kas prognozēts, kā šī nozara darbosies turpmākajos 20 gados. Mēs runājam par jūras autostrādēm, par ekonomiku, kas saistīta ar jūru. Es arī labprāt saņemtu atbildi uz šiem jautājumiem. Thank you, madam. Lielas paldies, priekšsēdētājs kundze. Vesela virkne ļoti labi jautājumi. Mēģināšu darīt visu, kas manos spēkos, lai sniegtu uz tiem atbildes. Milti Kampakunga jautājums par patvērumu meklētājiem un bēgļiem no Ziemeļāfrikas, kas no, ierodas vidusjūras reģionā, vidusjūras zonā primāri strādājam šajā jomā, sniedzot informāciju Frontex par cilvēkiem jūrā, ūdeņos. Mēģinām atklāt šos nelielos uh, jūras transporta līdzekļus, kas atrodas jūrā, un tad sniegt šo informāciju gan Frontex, gan arī dalību valstīm, kam ir pienākums reaģēt un rīkoties. Jūras drošības aģentūra nav tādā pozīcijā, lai spētu rēģēt. Tas nav mūsu uzdevums arī. Un attiecībā uz šiem kuģiem, šīm laivām mēs uh, dalāmies šajā informācijā, uh, ko mēs iegūstam un apkopojam ar mums pieejamiem instrumentiem. Frontex un uh, dalībvalstu iestādēm bieži vien nav šādu instrumentu, lai uzraudzītu esošo situāciju un jūras satiksmi. Un ir bijuši vairāk gadījumi, kad EMSA uh, mūsu aģentūras monitoringa instrumenti ir bijuši ļoti vērtīgs informācijas avots dalībvalstīm, un dalībvalsts attiecīgi ir rīkojušās, ir tādējādi izglābt ļoti daudz ļautu. Nu, ir bijuši, protams, arī gadījumi, kad cilvēki, diemžēl, ir noslīkuši, gājuši bojā, bet mēs darām um, visu, kas mūsu spēkos ar mums pieejamiem instrumentiem. Un uh, izstrādājam arī bezpilota lidaparātu pakalp, uh, dienestu. Uh, kas tiks izmantoti kā reiz šīs satiksmes uh, jūrā uzraudzībai. Šobrīd gan šie droni tiek izmantot tikai militāriem mērķiem. Cenas, diemžēl, ir ļoti augstas. Šobrīd diskutējam ar pakalpojumu sniedzējiem un mēģinām pazemināt uh, to um, cenas, lai mēs varētu iegādāties šādus dronus uh, bezpilota, bet, nu, diemžēl šobrīd mums tie nav īsti vēl pieejami. Kā jau es minēju, Strādājam arī kā krasta apsardze, sadarbojoties ar Frontex un EFKA. Apmaināmies ar informāciju ar abām šīm aģentūrām. Sastrādājamies arī ar valstu iestādēm, Itālijas, Grieķijas, Spānijas, Francijas iestādēm, kas mm, potenciāli pēc tam var rēģēt šajās situācijās. Turpinās arī projekts Vidusjūrā, kur uh, par kuru ir atbildīga Itālijas jūras spēki. Arī mēs viņiem palīdzam ar monitoringa atbalstu. Un arī Āfrikas rāga zonā ir, tiek īstenots projekts. Tas ir tas veids, tā struktūra, kādā mēs sniedzam atbalstu. Sadarbojamies arī ar Āfrikas ziemeļvalstīm. valstīm Esam sadarbojušies nu jau vairāk gadu garumā, tiek īstenoti vairāki projekti, ta tagad uzsākam vēl vienu. Tas nozīmē, ka šis darbs turpināsies vēl vismaz četru gadu garumā. Un uh, četri miljoni tam ir atvēlēti. Tas nozīmē, ka mēs stiprinām valstu iestāžu uh, Ziemeļāfrikas valstīs kapacitāti, lai viņi spētu rēģēt uz uh, jūras transportā nekaitīgumu, drošību, vides drošību, monitoringu, cik vien lielā mērā iespējams. Mēs apmācām šīs iestādes, lai tās varētu nodrošināt atbilstību prasībām, lai tās būtu vienā līmenī kā Eiropas valsts vidusjūras reģionā. Līdšanējie rezultāti ir tik ļoti daudz sološi, ka ģenerāldirektorāts ir piešķīruši papildus uh, finansējumu, lai projektu varētu turpināt. Tas nozīmē, ka rezultāti viņus tiešām apmierina un arī atbalsta saņēmēju valstis, sākot no Marokas līdz pat Jordānijai, ar lielu ak aktivitāti izceļas um, piedaloties šajos projektos, jo arī viņi redz pievienoto vērtību. Un notiek arī konkrēta operatīvā sadarbība ar uh, Ziemeļāfrikas valstīm, piemēram, Tunisijai. Uh, Tunisijā esam uh, ziedojuši mūsu um, medicīnisko aprīkojumu, kas mums varbūt, kas tātad bija sākumā varbūt nedaudz novecojis, um, viņi, tas tika modernizēts un uh, tagad uh, viņiem ir papildus iespējas, viņi var rēģēt arī uz uh, vides uh, apdraudējumu. Jebkurā gadījumā mēs regulāri sa sa sazināmies un sadarbojamies arī ar pārējo valstu uh, jūras spēkiem. Tālāk, plastmasa. Tas ir ļoti svarīgs jautājums globālā līmenī. Tā ir liela problēma arī Eiropas ūdeņos, jo ir ļoti daudz dažādu atkritumu, kas nonāk ūdeņos ne tikai no kuģiem, bet arī no krasta. Un tur EMSA šobrīd nav nekāda mandāta, tomēr iespējams, ka nākotnē varētu rasties šāda iespēja kaut kādā veidā sadarboties ar dalībvalstu iestādēm, jo mums ir jāsāk uh, strādāt, jārēģē uz uh, šo atkritumu apjomu, pats par sevi tas nepazudīs, kaut kas ir jādara, lai tiktu vaļā no šiem plasmas atkritumiem. Diemžēl uh, tas ir novērojams uh, arī Eiropā gan uh, ūdeņos, gan piekrastē. Šobrīd uh, sadarbojamies ar uh, ostu pētniecības um, instrumentu, sadarbojamies ar komisiju, šis instruments tiks pārskatīts, un nākotnē plānojam strādāt pie modeļa, kas ir saistīts gan ar ziņošanu, gan ar uzņemšanas uh, iespējām un instrumentiem. Tas nozīmē, ka jebkuram kuģim, kas ieradīsies uh, Eiropas ūdeņos, viņiem būs jāziņo par jebkādām pārpalikumu vielām, par jebkādiem atkritumiem, kas uh, ir to rīcībā. Kontrola uzlabojas, bet nu, arī tam ir nepieciešams papildus laiks. Jā, bet atkritumi ir, tādēļ kaut kas ir jādara. Un ir arī novērojamas zināmas iniciatīvas no nozares puses, tiek veiktas eksperimenti, lai saprastu, kādā veidā uh, attīstīt, veidot šos plastmasas uztvērējus, tādas ierīces, kas nonāk ūdenī un tad var uztvert šo plastmasu un to savākt. Vienotājs jūras loks, tas ir ļoti svarīgs jautājums, nozare to gaida ar lielu nepacietību, viņi jau gribēja, lai vakardien tas pasākums būtu bijis spēkā un darbotos, jo viņi redz šīs sistēmas pievienoto vērtību. Tas samazinās administratīvo slogu un uh, direktīva, kas stājās spēkā 2010. gadā, trans transponēšanas periods bija plānots līdz 15. gada jūnijam, visas dalība valstis izpildīja patiesībā direktīvu prasības. Viņiem visiem bija savs uh, vienotais uh, nacionālā līmenī loks, tomēr tā problēma ir tāda, ka uh, šie logi nesazinās ar uh, pārējām iestādēm, ar ko tām būtu nepieciešams jūsu nozarē sadarboties. Tā bija, tas bija šīs sistēmas trūkums. Tagad savukārt pēc komisijas pieprasījuma esam veikuši otro izvērtējumu šai Nacionālā vienotā loga sistēmai un schēmai. Izvērtējums veikts 7 vai 8 dalībvalstīs, un šobrīd nu jau visi ziņojumi ir pabeigti, tie nodot komisijai, Komisija vērt, veic vērtējumu no savas puses, lai saprastu, kas ir jādara, lai šī direktīva varētu tikt labāk un ātrāk īstenota, lai mēs uh, to īstenot Eiropas līmenī. Mēs sastrādājamies arī ar muitas uh, nozari, ar dalību valstīm, ar. Uh, un mēs mēģinām vērtēt un saprast, kas ir labākais veids, kā arī šo kravas nozari piesaistīt un panākt rezultāts. Gan drīz jau rezultāts esam sasnieguši, tomēr zinām šķēršļi vēl aizvien ir, nu, piemēram, muitas kodeksa direktīva. Tā stājās spēkā 2016. gadā. Ir pārējais periods līdz 20. gadam. Tas nozīmē, ka dažas dalībvalsts iespējams varbūt tad kādā brīdī to iekļaus savā sistēmās, bet šobrīd mums nav nekāda pilnvaru kaut ko kādam uzspiest, tādēļ tas ir tas, kas jādara. Uh, stellen. Laika vairs nav daudz šķiet, bet man būtu kāds jautājums, papildu jautājums. 2000. Tātad 65, 2010 esam iepazinušies ar šīs direktīvas izvērtējumu, un tad, kad jūs runājāt par kuģa apkalpi, uh, par ļaudīm, kas sūdzās par administratīvo slogu, ko šis priekšlikums ir radījis, bet ne uz kādiem uzlabojumiem viņi nav norādījuši, ko mēs varētu šajā jomā darīt, jo, nu, sistēma var jau būt, bet uh, katram var būt, bet ja tās nesadarbojas, nestrādāja savā starpā, tad tas tikai visu apgrūtina. Jā, tieši tā. Ir jārod veidi, kā nodrošināt sistēmas sadarbspēju lai saskartnes sadarētu, jo ir tiešām smieklīgi, ja cilvēki uz kuģa um, ievada šo informāciju, bet tā ir tā pati informācija, kas tiek eh, saglabāta vēlreiz uz papīra. Tas ir dubults sloks un jēgas īsti nekādas, bet manuprāt, eh, šis priekšlikums to atrisinās, jo astoņas izvērtētās dalī, eh, dalībvalsts parāda, ka visi ir pildījuši prasības. Uh, prasības tiek izpildītas, bet tas notiek atšķirīgi. Dažādās dalībvalstīs ir dažādas pieejas, tīri balstoties uz to, ka dažās lielās spēcīgās ostās iespējams ir sava sistēma, un viņi neko tur negrib mainīt. Eiropas jūras drošības aģentūrai nav nekādu pilnvaru teikt, ka jā, jums jūsu sistēma ir jāmaina. Ir jābūt tiesiski saistošām prasībām, ja jūs te direktīvu nepārstrādāsiet, tad mums ir šādi instrumenti, diemžēl nav. Bezpilota li lidaparāti, droni, Maisneres kundzes jautājums. Strādājam ļoti aktīvi ar droniem. Esam izmēģinājuši dažādus uh, pasākumus veikt, un šajā periodā mums ir atvēlēts visai liels finansējums šim mērķim. Esam izsludinājuši vairākus konkursus, ir konkrēti pakalpojumu sniedzēji, nepieciešams šos pakalpojumus, tātad prasības konfigurēt tā, lai tās pilnībā atbilstu mūsu nepieciešamībām. Bet, kā jau minēju, ir zinām izaicinājumi, jo droni mūsdienās ir salīdzinoši nelieli, un mēs mēģinām papildināt mūsu esošās monitoringa iespējas ar dažādu veidu sensoriem. Arī sensoru tehnoloģiju ziņā iet ļoti ātrā tempā uz priekšu, tomēr tie ir visai ievērojami izmēri, un tas ierobežo to izmantošanu. Jebkurā gadījumā mēs jau šobrīd varam sniegt zināmas pakalpojumus, nodrošināt uh, zināms pakalpojums, un gandrīz jau 15 uh, dalību valstis ir ieinteresētas šo pakalpojumu saņemšanā, lai tie papildinātu viņu paveikto un EMSA sniegto atbalstu un pakalpojumus. Dalībvalstīm tas izaicinājums šeit sekojošs. Atļauja pacelties gaisā, tā ir jādod valstu iestādēm. EMSA var uh, sniegt savus tikai papildu pakalpojumus. Tādēļ šīs valstu iestādes tām ir jāsadarbojas ar uh, valstu aviācijas iestādēm, lai iegūtu atļauju lidot, pārvietoties eh, nacionālā zonā. Horvātija bija pirmā, kas to saņēma, un Horvātija šo pakalpojumu šobrīd jau sa saņem. Tas ir pakalpojums, ko mēs sniedzam dalībvalstīm kā pilnu paketi, pilnu priekšlikumu, viņiem nekas tur nav jādara Tādēļ šobrīd ir it kā pārbaudas fāze vēl aizvien, bet pakalpojums kā tās dalībvalstīm ir pieejams. Un ar nepacietību gaidām to, ka laika gaitā būs arī citi kandidāti, kas varēs apstiprināt, ka viņu aviācijas iestādes ir sniegušas atļauju uh, pārvietoties gaisa telpā, un tas ir tas nākamais uh, solis, kuru tad gaidām šobrīd. Ostu uzņemšanas uh, Uh, direktīva, to jau es minēju, sērs jūrā, sērs ūdeņos, sērs gaisā. Sērs gaisā jau ir šobrīd uh, redzams. Mūsu droni ir patiesībā uh, uztvēruši, sekojot uh, jūras transportam, uh, uh, sēra izplūdes, un uh, ņemot šādus paraugus gaisā, ir iespējams noskaidrot, kāda veida degvielu kuģis patērē. Sēs un arī citi atkritumi ūdeņos, uh, nu, ir zinām gadiem, kas ir sarežģītāki. Ir lietas, kuras mēs nevaram monitorēt, jo mums vienkārši nav pieejami instrumenti, tātad dažādi veidi atkritumi ūdeņos ir, uh, tur ir ļoti daudz izaicinājumu, bet uh, pie tā strādā arī nacionālās iestādes Viņi aptur uh, konkrēti kuģi un tad uh, paņem paraugus. Viņi neizmanto mūsu veidā sat uz satelīta uh, iespējām balstīt monitoringu, bet ir jāliec, diemžēl, kur iespēja, kur uh, kur um, iespējas vēl aizvien ir nesasniegtas. Tālāk, uh, nacionālais vienotais lo, loks, tā sauktais. Dubultā ziņošana ir milzīgs sloks un ir problēma ar sadarbību starp nacionālām iestādēm. Mums ir jāizdara spiediens nacionālām iestādēm, lai tās ciešāk sadarbotos, un tas noteikti arī notiks. Kopernikus pakalpojumi. Kā jau minēju, tad esam ar DigiGrowth izdarījuši, panākuši vienošanos, uh, lai nodrošinātu, ka Kopernikus vienošanās tiek, eh, ietveros tiek piešķirt 40 miljonu līdz 2020. gadam. Pateicoties šim finansējumam, mēs iegūsim satelīta attēlus, kas papildinās mūsu esošo datu bāzi. Un iegūstam arī vair, krietni vairāk optisko attēlu. Līdz šim brīdim esam saņēmuši ļoti daudz eh, satelīta attēlu, kas nav īsti attēli, gan tā, atspīdums, tā teikt. Bet šobrīd arī optiskie attēli, ko saņemam dažādās jomās, dažāda veida uzraudzību veicot. Kuļinenes kundze jautāja par m, mm, pētījumiem, kas pārklājas. Mēs mēģinām cik vien lielā mērā iespējams informēt nacionālās iestādes, cieši sadarbojamies, lai tiem būtu zināms, kādas ir mūsu pētniecības iniciatīvas, ko īsti darām. Un esam arī viņus informējuši, ka visi mūsu pētniecības uh, rezultāti ir pieejami mūsu tīmekļa vietnē. Tiklīdz kāds pētījums ir paveikts, tas nonāk mūsu mājaslapā un tad tas ir pieejams visiem. Teilor kungs uh, jautāja, lūdza saņemt prezentācijas kopiju, noteikti to jums nosūtīsim, un toksiskais toksiskajā miglā, šie izgarojumi netālu no Anglijas krastiem arī es to izlasīju ziņās, mēģināju noskaidrot, no kurienes tas nāk. Tam mums konkrētu instrumentu nav, bet mēs varētu izmantot šos dronus, kas uztver uh, um, izgarojumus. Bet, diemžēl, šobrīd mūsu droni var uztvert tikai sēra izgarojumus. Citas vielas nē, jo katram uh, Katrai šai vielai zināma specifika, prasības atšķirīgas. Tas nozīmē, ka mums ir jāstrādā pie dažāda veida analītiskiem sensoriem, lai uztvertu dažāda veida izgarojumus. Tomēr, nu, mums ir arī, protams, zinām ierobežojumi, jo droni nav tik ļoti lieli tādēļ. Uh, nu, nevaram pārmērīgi daudz tur kravas uzkraut virsū. Varbūt tā ir arī viena problēma. Un nākotnē, kad pētīsim uh, vides uh, apstākļus, tad arī satelīta attēlu varētu nākt tam par labu jo, nu, jā, debesis ir mūsu vienīgais ierobežojums, cik tālu šāda veida uzraudzība. Tālāk Brexit. Briselē uh, diskusijas notiek, mēs Brexit diskusijās un sarunās nepiedalāmies, tas nav mūsu mandāts. Mēs ar nepacietību gaidām gan ziņas, jo cilvēkiem ir bāžas. Uh, jo mūsu aģentūrā strādā 16 briti, viņi arī nezina, kas ar viņiem notiks. Protams, ka neoficiāli esam ar britu iestādēm runājuši, ar eh, jūras eh, nozares pārstāvjiem Lielbritānijā esam diskutējuši, un viņiem ir skumji par lietu attīstību, jo mēs eh, apvienotās karalists jūras iestādēm sniedzām ļoti daudz informācijas no mūsu informācijas avotiem. Tomēr nākotnē arī mums tas kaitēs, jo apvienotā karalista sniedz arī mūsu sistēmās informāciju. Uh, ievedat to no savām sistēmām. Tas nozīmē, ka šis tāds divu virzienu ceļš un abiem tas nāks par slikti jūras drošībai, jūru ūdens resursu aizsardzībai un vidas aizsardzībai. Nu, piemēram, Skotijā, Aberdīnā visi kuģi, ko izmanto apvienotā karaliste negadījuma gadījumos. Nu, arī tur būs jāskatās, kas notiks, nāksies atkārtot vest sarunas par vienošanos. Protams, ka Eiropas Savienības un apvienotās karalistes ūdeņi ir uh, blakus, tādēļ nu, nevarēsim to pilnībā ignorēt, bet šķiet, ka jā, te notasacījumi tomēr nedaudz pamainīsies. Arī Delī kundze runāja par Brexitu un likumdošanu Eiropas Savienības direktīvām, kādas būs sekas Lielbritānijai. Nu, man šķiet, ka viņiem nāksies pārskatīt visu savu jūras uh, likumdošanu, un tas būs milzīgs uzdevums nākotnē, jo visas direktīvas, kas šobrīd ir spēkā, tās nāksies atjaunot un iestrādāt tās nacionālajā likumdošanā tas pats par sevi skaidrs. Un ir arī citi jautājumi, citas vienošanās eh, jūrlietu nozarē, kas ir saistīts ar Eiropas Savienību, kas ir Eiropas Savienības un apvienotās karalistas sadarbības auglis. Kas notiks nākotnē pēc 20 gadiem? Jūras transports, manuprāt, nekur nepaliks un tikai pieaugs tā loma. Vides apstākļi, vides uh, izaicinājumi, tie noteikti tiks pārvarēti, jo katru dienu redzam jaunus risinājumus, daži nāk ātrāk, daži lēnāk. Un aizvien lielākā mērā diskutējam arī par autonomo jūras transportu. Tā ir nākotne, tā tuvojas. Nu, būs gan zināms laiks nepieciešams, jo ir daudz vēl problēmu jāatrisina pirms šie kuģi var tikt pilnībā izmantoti starptautiskā līmenī, bet nacionālajos ūdeņos tas notiks ātrāk. Jau tagad uh, zinu, ka Norvēģijā fjordos kāda, kāds uzņēmums Jāra šobrīd būvē konteineru kuģi, kas uh, pārvadās uh, produktus uh, no noliktavām uz uh, galamērķi, bet uh, Tas var notikt tikai nacionālā līmenī, nacionālajos ūdeņos, bez personāla šādi pārvadājumi. Nu, pēc 10 gadiem, 20 gadiem, es nezinu, kad tas būs plašāk izplatīts, bet jebkurā gadījumā tā ir nākotnes, ko ejam. Madam Meisners, kundze, jums pēdējais īsais jautājums. Jā. Nu, jautāšu angliski, lai varu uh, uzreiz saprast. Tad viens jautājums netika atbildēts, tas varbūt nav tik uh, traki, bet es jautāju par šo kanikos izstrādājumu katalogu. Vai tur ir iekļauti visi jūsu jau sasniegtie rezultāti? Un otrs. Uh, kolēģa Kita Keilora jautājums par Brexitu, nu, piemēram, Norvēģiju šajā kontekstā. Jūs redzat, kas notiek Norvēģijas piekrastē, vai jūs sniedzat tā informāciju, pat ja tā nav ēst dalība valsts, varbūt pēc tam arī varētu kaut ko tādu. Jā, paldies par šo papildu jautājumu. Kopernikus katalogs. Tur ir iekļauti visi pakalpojumi, kādus mēs šobrīd nodrošinām. Uh, Tas ir tāds vispār, visaptverošs skaidrojums par mūsu uh, rīcības spēju. Nu, vēl notiek attīstība, tas tiks papildināts, bet es negribu aizsteigties notikumiem priekšā. Jūs varat piekļūt šim katalogam arī mūsu mājaslapā. Norvēģija. Norvēģija ir EFTA locekle. Tā ir tādi paši noteikumi, ka es dalību valstīm mēs varam viņus uh, teritoriju novērot, ar viņiem sadarbojamies. Nu, mēs pret viņiem izturamies kā pret dalību valsti. Nu, līdz ar to uh, esam nonākuši līdz noslēgumam. Paldies, Milīkungs, ka esat pie mums atnācis, ka izskaidrojāt mums, kādi būs jūras uh, drošības aģentūras izaicinājumi, jo viss jau vēl tikai sākas, kā jūs norādījāt, digitalizācija. Runājam par autonomiem automobīļiem un aizmirstam par automo, autonomiem peldlīdzekļiem, par to, kā notiek uh, iedzīvotāju pārvietošanās plūsmas, ierodas jauni bēgļi, tas viss arī ietekmē situāciju. Jūsu aģentūra ir ļoti svarīga šodien, bet visbūtiskākais šajā kontekstā ir finansējums, un jūs arī norādījāt, ka Britu uh, Uh, kolēģi uztrauc par savu nākotni, bet vajadzēs arī jūsu aģentūru nostiprināt finansiāli, jo jūs, jūs esat Eiropas aģentūra, jums ir Eiropas mēroga uzdevumi jāīsteno, un es vēlos jums pateikties par sadarbību, par to, ka esat atkal pie mums atnācis un varat rēķināties ar mūsu komitejas atbalstu. Mēs virzīsimies uz priekškopīgiem spēkiem un Mēs nenolaidīsim rokas, neatlaidīgi strādāsim, lai mūsu planēta kļūtu labāka un lai uh, jūras pastāvētu arī rīt. Līdz ar to pasludinu šo sēdi par slēgtu, atgādinu, ka nākamā sēde notiks 25. septembrī 15. un ja jums nav nekādu citu iebildumu, tad pasludinu šo sēdi par slēgtu.